turpināt viedokļu apmaiņu. Es vēlētos jums visiem pateikties par jūsu pienesumu un vēlētos jūs informēt, ka sēde atsāksies rīt pulkstens deviņos. Liels paldies visiem, jauku vakaru!